Monsieur Poussek est dans le taxi de l'aéroport. Il arrive à chaque moment. Bene, cominciamo. Sāksim mūsu darbu, dāmas un kungi. Mūsu darba kārtība ir visai blīva, ir paredzētas daudzas uzstāšanās šajā rīta sesijā. Tad lūdzu paskatieties, vai jums ir iestādīts pareizs kanāls. Tulkojums ir pieejams visās valodās, izņemot maltiešu un īru. Bene. Benvenuti a tutti i partecipanti. Sveicu vēlreiz visus dalībniekus šajā ļoti svarīgajā kopīgajā sanāksmē. Man ir tāds iespējas, ka ne visi vēl ir atraduši tulkošanas kanālu un ne visi laikam saprot mani. Uj. La traduzione in lituano è la. Tātad gribu vienkārši norādīt, ka tulkojums lietuviešu valodā ir uz 15. kanāla, ja kāds vēl meklē. Nu, mēģināsim sākt vēlreiz. Sveicu visus šajā kopīgajā parlamentu sanāksmē. To organizē Rūpniecības komiteja un Lietuvas prezidentūras pārstāvji. Sveicu jo īpaši valstu parlamentu deputātus, kas ir ieradušies eh, Briselē, lai piedalītos šajā sanāksmē. Jums būs iespēja šodien izteikties eh, diskusijās un paust savu viedokli. Vēl gribu pateikties uh, Lietuvas prezidentūrai un Žemaitaitis kungam, jo tā bija prezidentūras iniciatīva rīkot šo kopīgo sanāksmi. Mēs runāsim par ļoti svarīgām tēmām, proti par enerģētikas iekšējo tirgu. Šī iniciatīva rīkot kopīgo Eiropas parlamenta un valstu parlamentu uh, Uh, sanāksmi ar prezidentūras dalību. Šī iniciatīva rāda, cik svarīga ir sadarbība starp institūcijām un arī starp parlamentiem. Šodien mums ir lieliska iespēja apmainīties ar viedokļiem, runāt atklāti un tieši Mēs uzklausīsim Eiropas parlamenta deputātus, Nacionālo parlamenta pārstāvjus. Noteikti izskanēs arī kritika par enerģētikas politikas jomu. Mēs visi apzināmies, ka pašlaik um, ir ļoti izšķirošs brīdis. Mēs vēlamies pilnveidot enerģētikas tirgu, ir jāuzlabo infrastruktūras, jāuzlabo konkurences apstākļi un cenas arī ir svarīgs jautājums. Bet, protams, dalību valstīs ir dažāda situācija. Iekšējais tirgus tiek īstenots atšķirīgā ātrumā. Un arī konjunktūra pašlaik ir tāda, kas liek mums pieņemt, steidzamus risinājumus, bet tiem, protams, tai pašā brīdī jābūt ilgspējīgiem. Mēs ar interesi gaidām eh, šodienas diskusijas. Rīta pusē es vadīšu diskusijas un pēcpusdienā eh, sēdes vadītājs būs uh, eh, Žemaitēža kungs. Uh, pēcpusdienas sesija sāksies pulksten trijos. Tagad izteiksies uh, Lietuvas parlamenta ekonomikas komitejas priekšstādātais. Lūdzu. Nu, paldies, Sartorī kundze. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, ekonomiskā izaugsme, nodarbinātība un konkurētspēja ir mūsu galvenie mērķi, jo īpaši tagad, kad Eiropa joprojām cīnās ar globālās krīzes sekām. Ilgspējīga enerģija un enerģija par saprātīgu cenu ir ļoti svarīgi mērķi šajā kontekstā. Eiropadome apstiprināja enerģētikas politikas galvenos mērķus, proti pilnveidot enerģētikas iekšējo tirgu un nodrošināt, ka pēc 2015. gada uh, vairs nedrīkst būt enerģētikas salas, Eh, jeb izolētās valstis Eiropas Savienībā. Šī gada maijā padomēji eh, vajadzēja eh, ziņot par mērķu izpildi. Ir sagatavots arī pārskats par enerģētikas politiku, par enerģijas ražotāju situāciju. Un es gribētu uzsvērt, kā enerģētiskā ilgspējība un energosistēmu integrācija, izveidojot patiesi iekšējo tirgu, ņemot vērā arī enerģētikas ārējo dimensiju. Tas viss ir arī Lietuvas prezidentūras prioritātes. Pagājušajā nedēļā enerģētikas padomē tika pieņemti divi ļoti svarīgi ziņojumi. Viens bija ziņojums par progresu, kas ir sasniegts īstenojot iekšējo enerģētikas tirgu, un otrais ziņojums bija par enerģētikas ārējo dimensiju. Gribu uzsvērt, ka pirmo reizi ministru padome ir apstiprinājusi šādus dokumentus. Lietuvas prezidentūra šajā pusgadā ļoti daudz ir darījusi, lai pilnveidotu enerģētikas tirgu. Esmu pārliecināts, ka šie pieņemtie ziņojumi būs svarīgi arī nākotnē, kad būs jāpieņem turpmākos lēmumus enerģētikas jomā. Es gribu pateikties ar Tori kundzei, kas vadīs šo pirmo uh, dienas uh, sanāksmes daļu un kas ir uh, Eh, ITRE komitejas eh, vadītāja. Gribētu pateikties viņai par personīgo iesaistīšanos šīs sanāksmes organizēšanā. Komiteja ir ielūgusi valstu parlamentu pārstāvjus, lai diskutētu par enerģētikas politikas mērķiem. Gribu pateikties arī jums par dalību šajā sanāksmē un ceru, ka diskusijas būs ražīgas. Liels paldies! Paldies eh, Žimai Taitis kungam! Paldies arī par dalību eh, šodienas sanāksmē. Es domāju, ka jūsu dalība ir svarīga ne tikai mums, kā komitejas pārstāvjiem. Tā ir svarīga arī uh, Lietuvas uh, deputātiem Eiropas parlamentā. Tagad uh, mēs uzklausīsim mūsu galvenos runātājus. Un mums ir aptuveni viena stunda laika. Šīm uzrunām lai atliktu arī laiks diskusijām. Un tāpēc uzreiz ķersimies vērsim pie ragiem. Uh, runātājiem ir 10 līdz 15 minūtes. Un es gribētu lūgt visus runātājus izteikties uh, pietiekoši lēni, lai visu varētu arī pārtulkot. Pirmais runātājs ir Jāroslavs Neverovičs, Lietuvas enerģētikas ministrs. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāji, eh, godātie deputāti, eh, godātie Eiroparlamenta un valstu parlamentu deputāti, dāmas un kungi. Es gribu vispirms pateikties par iespēju šodien diskutēt ar jums par to progresu, ko esam sasnieguši ceļā uz um, vienoto enerģētikas tirgu. Tēma, protams, ir ļoti svarīga, un es gribētu dalīties ar jums savās pārdomās par enerģētikas jomu. Mēs pašlaik runājām būtībā par viena, vienota enerģētikas tirgus izveidi, kurā būs integrēti 28 eh, dalību valstu enerģētikas tirgi Eiropas Savienības enerģētikas politikas galvenie mērķi ir izveidot ilgspējīgu enerģētikas sistēmu, uzlabot eh, tās konkurētspēju un piedāvāt enerģiju patērētājiem un rūpniecībai. Ir svarīgi, lai iekšējais tirgus būtu integrēts un konkurētspējīgs. Tā ir mūsu galvenā prioritāte, un mums visiem kopā jāstrādā pie enerģētikas politikas 2011. gadā valstu un valdību vadītāji apņēmās līdz nākamā gada beigām izveidot šo iekšējo tirgu un pēc 2015. gada uh, um, neatgriezniski likvidēt enerģijas salas. Uh, tika sagatavots uh, tagad progresa ziņojums par panākto. Ņemot vērā to, ka iekšējais tirgus tagad ir vairāk un vairāk saistīts ar enerģētikas ārējo dimensiju. Um, ir jāuzsver arī uh, 11. gada Eiropadomes secinājumus par ārējo dimensiju enerģētikas politikā. Lietuvas uh, prezidentūra uh, ir ļoti nopietni strādājusi pie mēķu sasniegšanas, un mēs esam ļoti priecīgi arī, ka Eiroparlaments ir pieņēmis uh, Uh, Būzika kunga ziņojumu uh, par enerģētikas tirgu, kas tika apstiprināts parlamenta, uh, parlamenta plenāra sesijā septembrī. Kas attiecās uz ārējas dimensijas stiprināšanu, ir pieņemti tagad divi svarīgi ziņojumi, un ministru padome tos apstiprināja pagājušajā nedēļā. Mēs darām visu, lai sasniegtu mūsu uh, pamatmērķus. Šajos ziņojumos ir atspoguļots līdz šim panāktais progress un norādīts, kurās jomās vēl būtu jāpiestrādā. Tīklu sa e, saskaņošana un sadarbības noteikumi, piemēram, ir ļoti svarīgs aspekts īsteni integrētajiem enerģētikas tirgiem. Es varu jau tagad jums paziņot, ka esam sasnieguši lielu progresu integrējot enerģētikas tirgus, bet vēl neesam uh, sasnieguši visus mērķus. Mūsu darbam uh, būtu uh, jābalstās uz vairākiem svarīgiem aspektiem, kas ir atspoguļoti ziņojumos. Pirmkārt, mums ir nepieciešama turpmāka enerģētikas tirgus liberalizācija īstenojot trešo enerģētikas paketi, tai skaitā arī tīklu kodus. Nepieciešams skaidrs uh, regulējošais satvars, kas ļautu tirgum būt uh, arī konkurētspējīgam. Es gribu arī uzsvērt tīklu kodu lomu mūsu galvenā filozofija ir regulatīvā konverģence. Un nepieciešams, piemēram, uzlabot pārobežu enerģijas plūsmas. Tas ir viens no kritiskajiem elementiem. Cits kritiskais elements ir infrastruktūras attīstība, kura jānotiek nekavējoties. Eiropa ir fiziski savstarpēji savienots tirgus. Un uh, jādara viss, lai vēl uzlabotu elektrības un gāzes plūsmas, bet, protams, lai uzlabotu infrastruktūru, nepieciešamas investīcijas. Mums ir jāpiesaista kopējam tīklam enerģijas salas un e, jānodrošina arī atjaunojamo enerģijas avotu padevi kopējā tīklā. Komisija oktobrī pieņema PSI sarakstu un Viļņā novembra sākumā notika arī augsta līmeņa enerģētikas konference, kurā mēs apspriedām jau sasniegto, mēs apspriedām arī standartus un iespējamos risinājumus, lai Eiropas tirgus būtu konkurētspējīgāks globālajā šķautnē. Ir svarīgi, lai arī sabiedrība akceptētu mūsu pieņemtos risinājumus. Tāpēc svarīgi ir uh, sazināties ar sabiedrību, informējot to par infrastruktūras projektiem. Mēs ceram, ka līdz gada beigām mums izdosies uh, pabeigt uh, infrastruktūras uh, politikas izstrādi. PSI ir ļoti svarīga uh, joma, un mēs tagad jau uh, virzāmies uz uh, projektu uh, Eh, īstenošanas fāzi. Eh, mēs izvēlējāmies 248 eh, operatorus, tos izvēlējās reģionālās grupas, un šie starpsavienojumi ir svarīgi, lai apvienotu dalību valstis, lai pārvarētu enerģijas sastrēgumus, un lai to panāktu, mēs esam saņēmuši arī visai apjomīgu Eiropas Savienības finansējumu. Šie infrastruktūras uh, projekti nevar teikt īstenoti bez Eiropas finansējuma. Un ja mēs uh, varēsim šos starpsavienojumus izveidot, tas ļaus uh, mums diversificēt enerģētikas tirgu, diversificēt energoavotus un piegādes ceļus Nozares interesēs ir nodrošināt labu pārobežu savienojumu jaudu. Mums ir arī starp savienojumu mērķi elektrības jomā. Arī gāzes tirgos mums ir N-1 standarts, kuru tagad izpilda gandrīz visas dalību valstis dalību valstīm ir uh, jāgūst pieeja vismaz diviem piegādātājiem. PSI ir unikāls risinājums. Mums ir starp savienojumi un arī projekti, kas integrē enerģētikas sistēmas. Un es gribu arī pieminēt Baltijas valstu sinhronās savienošanas projektu ar Eiropas kontinentu. Ar to mums izdosies pārvarēt Baltijas valstu enerģētisko izolāciju. PSI ir uh, liels jauninājums, un tas ir lielisks piemērs solidaritātei un sasniegumiem reģionālajos tirgos, uh, kas apvienojas vienotā, īsteni eiropeiskajā tirgū. Lai īstenotu šos prioritāros projektus, mums ir cieši jāsadarbojas uh, gan zaļās enerģijas jomā, gan uh, regulējošā satvara jomā. Mums ir jāveic enerģētikas uh, ražošanas un transportēšanas atsaistīšana, jāveicina atjaunojamo energoavotu izmantošanu Un esmu pārliecināts, ka līdz 2014. gada beigām uh, mums izdosies uh, veikt pēdējos izšķirīgos soļus ceļā uz integrēto tirgu. Mēs nepieļausim tirgus fragmentāciju. Protams, jāatzīst, ka dažas politikas jomās uh, paliek vēl nacionālās kompetences princips. Tas tā ir piemēram, dalību valstīs subsīdijas atjaunojumiem energoavotiem tiek regulētas nacionālajā līmenī, un te mēs konkurējam cits ar citu. Bet tieši tādā veidā mēs varam arī kaitēt uh, sev. Mēs tā kropļojam konkurenci uh, globālajā tirgu un apdraudam Eiropas Savienības konkurētspēju. At, piemēram, elektrības uh, tirgu mums būs tagad uh, vadlīnijas par nacionālā atbalsta schēmu reformēšanu, lai uh, uzlabotu patērētāju stāvokli. At, koģenerācija arī ir joma, kur mums ļoti noderēs komisijas vadlīnijas, lai uh, Uh, enerģija tiktu ražota efektīvā un uh, rentablā veidā. Tāpat mums ir nepieciešama reģionālā pieeja. Es jo, jo īpaši gribētu norādīt uz kohēzijas kritērijiem. Mums ir uh, jāizveido jaudas uh, kompensācijas mehānismi un uh, jārūpējas uh, par uh, tirgus kropļošanas novēršanu un par efektīvo tirgus darbību. Runājot par tirgus nākotni, mums uh, jāparēc, lai patērētāji arī aktīvi varētu ietekmēt tirgu, lai viņi gūtu labumu no zemām cenām un uh, varētu izteikties arī par investīciju projektiem. Integrētais Eiropas Savienības tirgus ļaus mums sistēmu padarīt efektīvāku un drošāku. Dāmas un kungi, regulējošajā jomā mums jau ir daudz panāks, bet tagad mums ir jāparūpējas par to, lai regulējums tiktu arī pienācīgi īstenots. Mums uh, pieņemtie lēmumi ir jāizteno tagad. Paldies! Uh, Paldies! enerģētikas ministra kungam, Neveroviča kungam, un tagad uzklausīsim Buzeka kungu no Eiropas parlamenta. Viņš runās par enerģētikas iekšējo tirgu un tā īstenošanu. From, from Cienējamie valstu parlamenta pārstāvji, Mums šodien ir ļoti svarīga tēma. Mēs vēlamies runāt par enerģiju. Enerģija ir tik ļoti svarīga mūsu ekonomikai, jo īpaši mēs vēlamies reindustrializēt šo enerģijas tirgu. Mēs vēlamies uzlabot savu konkurētspēju, uzvarēt konkurencē visā plā, planētā. Uh, Tādēļ eh, vispārīgi runājot, mums ir svarīgi uzlabot mūsu ražošanu un tādēļ ļoti svarīgas ir enerģijas cenas. Es varu pilnībā pievienoties visam, ko teica a, a, a, ministrs, kas pārstāv Lietuvas prezidentūru. Nu, jau ir gandrīz jūsu prezidentūras a, beigas bet jūs prezidentūra ir ļoti daudz strādājusi un sniegus lielu ieguldījumu veidojot vienotu enerģijas tirgu un arī daudz strādājis mēģinot mazināt plājusu starp dalību valstīm. Esat, tad ir notikusi virzība pretim investīcijām infrastruktūrā. Esam pēc pusgadas uh, Lietuvas prezidentūras spēruši lielu soli uz priekšu. Bet, protams, visi sasniegumi, ko sasniegus Eiropas komisija, arī ir jāuzsver. Jau tātad ir panākts būtisks progress kopš komisija uzsāka savu darbu 2009, sākot no 2009. 2010. gada. Ir paveikts liels darbs tieši likumdošanas jomā eh, ar mērķi veidot vienotu enerģijas tirgu. Mēs varētu uzdot jautājumu, kāpēc? Mēs vēlamies, lai mums būtu kāda izējas stratēģija no krīzes. Vienkārši atgūšanās no krīzes nav pietiekama. Uh, finanšu sistēmas stabilizācija nav pietiekama. Izējas stratēģija nozīmē to, ka IKP pieaugums <clears throat> ir par 3, 4, 5 procentiem. Kādi uh, instrumenti ir mūsu rīcībām? Pirmkārt, Eiropas Savienības vienotais tirgus. Un, un, mm, tas tu patām tiek pie tās tagad atsāks darbs un ir 150 šķēršļi, un uh, tie mums jāpārvalk un nodrošināt. Tālāk svarīga ir inovācija, uh, reindustrializācija, ir nepieciešama inovatīva ekonomika un, protams, arī enerģija. Piegāžu drošums ļoti svarīgs jautājums. Uh, at, labas cenas, pēc iespējas zemākas, un jāņem vērā arī vides aizsardzība. Gribētu teikt, ka iekšējā vai vienotā Eiropas Savienības enerģijas tirgus izmantošana ļaus uzlabot visus šos trīs elementus. Pirmkārt, mēs varam izmantot visus jau esošos resursus, kas ir dalību valstīs, uh, Mēs varam konkurēt atvērtajā enerģijas tirgū ar mērķi panākt pēc iespējas zemākas cenas. Mums vajadzētu arī koordinēt gāzes vai elektrības iepirkšanu ārpus Eiropas Savienības, lai varētu panākt uh, spēcīgāku pozīciju sarunās ar mūsu ārējiem piegādātājiem. Mums vajadzētu uh, Eiropas lielajā tirgū parūpēties par um, noteikumu stabilitāti. Ir jānodrošina arī uh, cenas noteiktība, cenas drošība lai savā iekšējā tirgu mēs varētu nodrošināt uh, cenu stabilitāti mūsu investoriem. Ja inv vēlamies, lai investori veic investīcijas, viņiem ir jābūt vairāk vai mazāk drošiem par uh, noteikumiem un par uh, enerģijas cenām nākotnē. Jo nav uh, iespējams citādāk uh, izveidot biznesa plānu liela apmēra investīcijām mūsu iekšējā tirgu šādi vajadzētu organizēties, lai varētu palīdzēt nodrošināt drošību, lai nodrošinātu labas un konkurētspējīgas cenas un, lai, protams, arī nodrošinātu vidas aizsardzību. Kas ir nepieciešams, lai pabeigtu darbu pie mūsu tirgus? Es pieminēšu dažus aspektus, kuri man šķiet vissvarīgākie. Ja tas izriet no mana atzinuma. Es biju mm, referents par Eiropas Savienības iekšējo enerģijas tirgu. Ja, iepriekšējā ziņojumā Eiropas komisija pirms viena gada a, uh, publicēja paziņojumu iekšējais enerģijas tirgus, tiek publicēts paziņojums par šo tēmu, un mans a, uh, a, uh, ziņojums bija atbilde Eiropas komisijas paziņojumam. Kas ir nepieciešams? Protams, infrastruktūra, pārobežu savienojumu. Pirms dažām minūtēm Neve Roviča kungs sniedza jums ļoti plašu informāciju par šo tēmu. Tā bija mm, viena no Eiropas, no Lietuvas prezidentūras prioritātēm enerģijas jomā. Uh, Un ministra kungam ir taisnība, bez sastarpējiem savienojumiem mēs neko nespēsim panākt, mēs nevarēsim īstenot vienot enerģijas tirgu un nepieciešamu gāzes caureļu, caureļu vadi, elektrotīkli jā, Eiropas Savienības iekšienē. Mums ir pieejami līdzekļi, ir uh, uh, Connecting Europe Facility ir gan arī pieejami 6 miljardi eiro, un šos līdzekļus, šo naudu mums vajadzētu izmantot vissvarīgākajiem savienojumiem. Mums tāpat vajadzētu ņemt vērā arī mūsu uh, austrumu un dienvidu kaimiņus. Viņi ir apvienojušies tā saucamajā enerģijas kopienā. Tajā ir apvienojušās kopumā deviņas valstis trīs no austrumu partnerības, proti Ukraina, Moldova un Gruzija. Un vēl šajā savienībā iekļaujas arī sešas valstis no Rietumu Balkāniem. Tātad šīs sešas valstis vēl nav Eiropas Savienības dalība valstis. Ir ļoti svarīgi mm, jā, tad, iepazīstināt ar visiem mūsu priekšlikumiem, un tāpat mums arī ir jāgūst informācija un jā, jāizglītojas par viņu enerģijas tirgiem. Tas ir svarīgi <clears throat> gan mūsu energopiegāžu drošībai, tas ir svarīgi arī viņiem. Ir ļoti svarīgi uh, paplašināt mūsu tirgu. Un mums ir jāizmanto gan uh, mūsu uh, valsts līdzekļi, privātie līdzekļi, un atsevišķos gadījumos ir jāizmanto arī Eiropas Savienības līmenī pieejamā nauda. Tālāk. Mums ir nepieciešami uh, iekšējā enerģijas tirgus kopīgie noteikumi. Pirmkārt, ir jānodrošina taisnīga piekļuvē tīkliem, cauruļvadiem Šī piekļuve ir jānodrošina visiem piegādātājiem. Tas ir ļoti svarīgs noteikums. ir eh, svarīgi, lai uzņēmumi ārpus Eiropas Savienības vēlētos um, nopietni ņemt un nopietni uztvert mūsu noteikumus. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu taisnīgu tirzniecību. Mums ir nepieciešami uh, pārvedz un izplatīšanas uh, kodeksi, kas ir, jā, ir jānodrošina savstarpējā uh, savienojuma, jo pašlaik katrā dalību valstī ir atšķirīgi šie kodi kodeks. Un tā ir mūsu regulātoru, nacionālo regulātoru atbildības joma un tas arī mūsu uh, Eiropas Savienības aģentūras uh, atbildības jomā. Ir ļoti svarīgi nodrošināt atbilstošu atjaunīgo uh, energoresursu uh, izmantošanu. Ir neiespējami veikt uh, tirzniecību ar atjaunīgo, atjaunīgiem energoresursiem, atjaunīgo elektrību, ja vienā valstī sniegt milzīgs atbalsts atjaunīgiem energoresursiem, kamēr citās valstīs tāda nav. Tas ir neiedri, ne, neveicina nekādā veidā tirzniecību, tiek īstenots dempings zināmā vērā. Soli pa solim mums vajadzētu sniegt uh, savus stimulus ne tikai uh, fosilo kurināmo vai atomenerģijas jomā, bet arī atjaunīgās enerģijas jomā. Varbūt tas uh, stāsies spēkā 2020. gadā, bet visticamāk tas būs visveselīgākais risinājums mūsu uh, elektrotirgumu, ja netiks sniegti uh, stimuli vai īpašs atbalsts kādiem konkrētiem energoresursiem. Tālāk. Ir jāpārstāja regulēt cenas. Mums nevajadzētu regulēt energo cenas dalību valstīs, jo tas nav veselīgi no konkurences viedokļa, no konkurētspējas viedokļa. Tas nav veselīgi tīri no enerģijas cenu perspektīvas. Mums ir jāatcerās, uh, Eh, mūsu tirgus visievainojamāko eh, daļu, proti mūsu patērētājus. Dažiem no viņiem vienmēr būs nepieciešama būtiska palīdzība. 12 līdz 15 procentiem patērēju šāda, šāda palīdzība varētu tikt sniegta, bet eh, attiecībā uz pārējiem būtu piemērojams pilnīgi atvērtas cenas. Gribētu teikt, lai, kā jau ministrs arī norādīja, tad um, patērētājiem draudzīgs tirgus ir ļoti svarīgs. Un visbeidzot, mēs kā Eiropas Savienība, Eiropas komisija un parlaments, mēs esam sagatavojuši daudz tiesību aktus. Trešā enerģijas pakotne, vissvarīgākā, tad tas tika, tas tika sagatavots 2009. gada martā Čehijas prezidentūras laikā. Eiropas Savienībā 2009. gada martā mēs uh, par to vienojāmies, un uh, termiņš tā, uh, tās īstenošanas sākuma bija divi gadi, 2011. gads, un cik zinu, tad uh, 18 dalība valsts vēl nav īstenojušas trešo enerģijas pakotni. Mums ir arī liels apjoms citu ļoti svarīgu tiesību aktu gāzes uh, piegādātāju regula. Tā ir ļoti svarīga tieši, <clears throat> lai nodrošinātu drošu gāzes piegādi. Tāpat arī ir atomenerģijas uh, regulējums, uh, ir, daudz, ir regulējums par uh, sadarbību ar Eiropas Savienību un trešajām valstīm enerģijas jomā. Tas ir ļoti svarīgi mūsu sarunām, kā mums būt spēcīgākiem, iegūt spēcīgāku pozīciju sarunās ar mūsu ārējiem partneriem. Un ir daudz arī citu tiesību aktu, kas ir ļoti svarīgi. Dargie draugi, jūs esat no daudzām dažādām dalību valstīm, bet ir ļoti svarīgi saprast, lai mūsu dalību valsts, mūsu valdības un mūsu va nacionālajie parlamenti vēlētos īstenot šos tiesību aktus. Tas ir visvājākais ķēdes posms mūsu iekšējā enerģijas tirgū. Tiesību akti ir sagatavoti, viss ir likts galdā, bet ne viss vēl ir ticis īstenots. Gribētu teikt, ka pirms trīs gadiem kopā ar Žaku Deloru, iepriekšējo Eiropas komisijas priekšsādātāju, mēs runājam par Eiropas energo, enerģijas kopienu. Tas notika pirms trīs gadiem. Mēs sākām ar politisku ideju, kā sagatavot mūsu kopīgo enerģijas politiku, iespējams līdzīgi kā kopīgo lauksaimniecības politiku, pēc līdzīga principa. Un trīs gadus vēlāk mēs esam gandrīz realizējuši šo lielisko ideju. Šai idejai bija liels atbalsts no Eiropas parlamenta, arī no Eiropas komisijas. Tagad mums ir nepieciešams nodrošināt noteikumus to īstenošanu dalību valstīs, ir nepieciešams papildu atbalsts um, pārobežu aspektam. Mums ir nepieciešams īstenot visus risinājumus, lai nodrošinātu a, brīvu enerģijas tirzniecību visā Eiropas Savienībā. Un tad mēs varam sagaidīt pilnu, pilnīgu cenu drošumu, mēs varam nodrošināt izdevīgas un konkurētspējīgas cenas un vienlaicīgi nodrošināt arī vidas un klimata aizsardzību. Liels paldies! Paldies! Buzek kungam, paldies par jūsu uzstāšanos! Un jūsu runā mēs saklausījām šo aizrautību, kurā Buzeka kungs seko šim jautājumam gan parlamentā, gan ITRE komitejā. Tagad mēs turpināsim savu darbu. Komisārs Ettingers, diemžēl, bija spiest atcelt savu uzstāšanos, un tagad man liels prieks sveikt Filipu Lovakungu, kas ir Eiropas komisijas enerģijas ģenerāla direktorāta ģenerāldirektors. Viņš vienmēr seko un piedalās darbā mūsu komitejā, un viņš būtiski, viņš ņem vērā parlamenta nostājas lūdzu. Vārds Lovakungam. Priekšsēdētājs kundze, ministri, godātie Eiropas parlamenta deputāti un Nacionālo parlamenta deputāti. Man prieks eh, pārstāvēt eh, komisāru Reitingeru šeit šodien. Viņš piedalās eh, Dienvidu koridora parakstīšanas ceremonijā Baku. Šis koridors ir viens no galvenajiem soļiem, lai daudzveidotu um, energopadevi Eiropas Savienībā. Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Es vēlos pateikties Lietuvas prezidentūra un Žemetatis kungam par um, šo kopīgo pasākumu. Nekad līdz šim nebija tik svarīgi runāt par enerģētikas politiku un tās koordināciju. Ja vēlamies sasniegt mūsu pamatmērķus, tas ir absolūti vitāli. Es teiktu, ka tieši eh, īstajā laikā notiek mūsu diskusijas, jo janvārī komisijai eh, ir eh, jāiesniedz priekšlikumi gatavojoties divi, divām padomēm - februāra padomē par konkurētspēju un marta padomu par enerģētiku, kur runa būs arī par periodu pēc 2020. gada. Uh, Tagad eh, šeit tieši parādās eh, mūsu kopīgais darbs un šī darba konteksts pēc 2020. gada. Un šeit mēs strādājam citādi, salīdzinot ar eh, laiku, kad 2020. gada mērķi tika nosprausti. Tagad pie enerģētikas politikas ir izstrādātas pamata vadlīnijas pēc šīs finanšu krīzes, pēc ekonomiskās lejupslīdes, Tagad mēs investīcijas īstenojam zemoglekļa ekonomikā, mums ir Fukushimas notikumi, mums ir situācija SV tirgu, mums ir šī konkurence starp Eiropas Savienību un ASV, un visās valstīs pieaug bažas par to, cik pieejama mums ir enerģija. Uh, Eh, ieņēmumi nepalielinās, bet eh, enerģijas cenas palielinās eh, gan, ņemot vērā tik lielu pieprasījumu no Āzijas puses pēc fosilā kurnamā. Bet te jāierēķina arī citi faktori. Ja mēs plānojam ilgtspējīgu tirgu elektroenerģijai un gāzei Eiropas Savienībā, tad šai kontekstā jāsaka, uh, lai, um, ja mēs pilnveidosim iekšējo tirgu šajā jomā, uh, nožēla mums noteikti nebūs, neatkarīgi no politikas uh, mērķiem, samazinājuma mērķiem nākamajā posmā, nožēla mums noteikti nebūs. Atcerieties ceļu kartē līdz 2025. gadam, kas nav stratēģijas dokuments, bet drīzāk uh, Mm, ekonomiskās modelēšanas dokuments no komisijas puses, kurā izskaidrots, kas mums jādara katrā gadījumā. Tad viens no punktiem ir pilnveidot iekšējo tirgu un atzīt, ka mums būs daudz vairāk elektroenerģijas sistēmām, daudz vairāk inteliģento tīklu, atjaunojama energoresursu, un mums jāpiestrādā pie energoefektivitātes, lai sasniegtu mūsu mērķus. Mums eh, jāveido apstākļi, eh, lai uh, šī pārēja notiktu pēc iespējas gludāk. Un kā deputāts Buzaks teica, šis iekšējais tirgus, elektroenerģētikas iekšējais tirgus, var mums ļoti palīdzēt ne tikai šajā jomā, bet arī visā tajā, kas saistīts ar ekonomikas atdzīvināšanu. Uh, Tagad uh, ir plašs atbalsts tam, ka iekšējais tirgus mums nesīs priekšrocības un uh, mēs vēlamies uh, vēl vairāk apvienot mūsu tirgu, nevis to sadrumstalot. Nesenais pētījums, ko finansēja komisija, rāda, ka nepilnveidojot iekšējo tirgu, mums radīsies če, izdevums starp 40 un 70 miljārdiem eiro gadā. Tādas būs ne, īstenošanas izmaksas. Citādi, ja tirgus tiks pilnveidots, mums būs drošas piegādes un citi plusi, ko vēlas katra valdība un katrs uzņēmums. Neatkarīgi no klimata politikas mērķiem laika posmam pēc 2020. gada, tie jāformulē izmaksu efektīvā veidā, un arī šeit iekšējais tirgus ir pirms nosacījums šim ietvaram. Komisija dara visu, lai izplatītu šo signālu, šo informāciju, lai valstis apzinātos savu pienākumu īstenot likumdošanu pie uh, Eiropas iekšējā enerģētikas tirg, tirgus izveides. Mēs atkārtojam argumentus, kāpēc iekšējais tirgus Eiropas līmenī mums ir nepieciešams. Enerģētikas tirgus Eiropas dimensija nenozīmē, ka ļoti pēkšņi notiek šī pārēja no nacionālā uz Eiropas līmeni. Uh, vissvarīgākais šeit ir sadarbība ar kaimiņiem, jo šie fizikālie savienojumi un sadarbība tur uh, ir, tur slēpjas šie sinerģijas efekti. Un uh, te mēs varam uzbūvēt un uzlabot kapacitāti. Deputāta Buzeka ziņojumā un citos eh, pienesumos ir izcelta doma par Eiropas mēroga tīklu. Eh, te jāpadomā par atjaunojumiem energoresursiem šajā tīklā, eh, par tā integrāciju, par cenām un izmaksām. Bet viens princips, kas jāpiemina, tirgus, var teikt, ir vislabākais instruments, lai e, īstu e, enerģijas daudzumu piegādāt par e, piemērotu cenu. Ja mēs domājam par īstermiņā, tad ilgtermiņā šāda operatora pasākumi neļauj izpausties un īstenot pilnīgu potenciālu. Līdz ar to dalību valstīm eh, vajadzētu eh, attīstīt eh, intervences politiku. Intervences politikai ir vairāki līmeņi. Var patērētājus pasargāt ar regulētām cenām, iespējams, tur būs nepieciešams arī zināms izmaiņas, lai tirgus labāk darbotos. Uh, Eh, iespējams ja būs jāpiedāvā atlaides energo intensīviem uzņēmumiem, jāpadomā par to, kā šīs atlaides ietekmēs patērētājus un mājasāmniecības, jāpadomā par atbalsta schēmām energotīklu izveidēji. arī par atbalstu nacionāliem operatoriem, kas eh, veidos rezerves. Šiem pasākumiem var būt eh, ļoti nozīmīgi pārobežu efekti un eh, iekšējiem tirgum vajadzētu konverģēt šīs nacionālās politikas, nevis vēl vairāk attālināt tās vienu no otras. Kā teica arī Buzeka kungs, mēs uh, nevaram arī turpmāk pieņemt to, ka netiek īstenotas lietas, par ko padome un parlaments ir vienojušies. Ja par kaut ko ir panākta vienošanās, tad visās dalībvalstīs tas ir jāīsteno. Citādi tiek kaitēts iekšējiem tirgum tieši ar šo netransponēšanu un neīstenošanu. Komisija nevilcināsies uzsākt pārkāpumu procedūras, izmantot konkurences un valsts atbalsta uh, pasākumu politiku. 2009. gada trešā, trešā pakotne bija jāīsteno 2011. gadā, bet divus gadus vēlāk um, ir vēl 12 gadījumi, 12 pārkāpumi par neīstenošanu, 9 skata kopiena tiesa un uh, par trim gatavo atzinumu septiņas dalību valstis. Turklāt eh, tiek eh, vērtēta dalībvalstu nacionālās likumdošanas atbilstība, par ko informācija tika mums ienākusi nesen. Runājot par investīcijām šajā tirgū, jāparedz eh, pietiekama ražošanas kapacitāte un apgāde, apgādes kapacitāte. Mums jāļauj šim tirgum darboties, jādod investoriem stabilitāte un eh, uzticam signāli par cenām. Komisija turpinās izmantot savas pilnvaras, lai norādītu dalību valstīm uz to, ka nepieciešams pilnveidu eh, īstenot eh, kopīgos lēmumus Jāpadomā par Eiropas līmeņa risinājumiem par cenām. Februāra konkrētspējas padomē tiks sagatavot priekšlikumi no komisijas puses. Pagājušo nedēļu aģentūra, kas eh, regulē nacionālo regulātoru darbību, eh, ir eh, publiskojusi monitoringa ziņojumu Nu, mēs uh, redzam 40 cenu pieaugumu par 45% elektrībai un par 10% gāzei 2012. gadā. Mums jāsaprot, kāpēc tas notiek. Mums jāskata atsevišķi elementi - elektroenerģija, nodokļi, nodevas, pārējie elementi, nodokļi un uh, tīklu nodevas. Uh, tagad uh, Eh, aizņem vairāk par 50% rēķinā, un tas atkarīgs no dalību valstīm. Pārējo aizņem šī enerģijas eh, komponente, eh, un jo mazāk tas ir, jo mazāk vietas paliek konkurencei šajā sektorā. Mums jāpanāk tas, lai izstrādājot Eiropas mēroga politiku, tiktu ņemt vērā realitāte dalību valstīs. Mans komisārs bieži saka, ka valdība pārstāvi saka vienu un domā ko citu, un dara ko citu. It kā saka, ka atbalsta tirgu, bet realitātē dara kaut ko pavisam citu. Ja vēlamies atbalstīt eh, mūsu operatorus, nevajag samazināt cenas zem reālās vērtības, jāparedz taisnīga cena. Protams, investori gribēs augstāku cenu un patērētājiem mazāku cenu, bet mums jāļauj tirgumu lemt un lemt par piedāvājumu pieprasējumu. Paldies! Liels paldies Filipam Lovam uh, par šo uzrunu. Un tagad varam sākt diskusiju. Daudz ir pieteikušies izteikties, un mums uh, būs uh, ļoti stingri jāievēro runāšanas laiks. Mēs uzklausīsim katru reizi vispirms Uh, divus pārstāvjus no valstu parlamentiem un tad vienu deputātu no Eiroparlamenta. Tad divi viens, divi viens vienmēr. Un uh, runas laiks ir divas minūtes vienam cilvēkam. Jau 20 runātāji ir pieteikušies, tā kā būs ļoti rūpīgi jāievēro runāšanas laiks. Un Ja vēl kāds vēlas izteikties, tad lūdzu aizpildiet uh, nelielu formulāru, ko jūs saņēmāt, un nododiet prezīdijam. Tagad. Uh, Birūta Vizaite no Lietuvas, kas ir ekonomikas komitejas locekle Lietuvas parlamentā. Lūdzu. Mhm. Um, gerbama poņa pirmininkā. Priekšsādātājas kundze. Es gribētu pateikties eh, visiem runātājiem. Esmu Lietuvas parlamenta deputāte, un es ar lielu prieku eh, tagad dzirdēju, ka Lietuvas prezidentūra daudz ir paveikusi enerģētikas jomā ir ļoti svarīgi pilnveidot enerģētikas iekšējo tirgu. Tā tik tiešām ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm, viens no mūsu galvenajiem mērķiem un paliks tāds vēl nākamajā desmitgadē, varbūt arī ilgāk. Mums jāpanāk, lai eh, nebūtu vairs enerģētiski izolēto valsti, valstu Eiropas Savienībā. Mēs zinām, ka neskatoties uz visiem centieniem liberalizēt enerģētikas tirgu, neskatoties uz trešās pakotnes īstenošanu, eh, pēdējā laikā Uh, um, mēs uh, neesam piedzīvojuši, ka patērētāji uh, aktīvi maina piegādātājus, arī piegādātāju sniegtā informācija nevienmēr ir caurskatāma. Ja mēs runājam par cenām, par cenu pārunām ar trešajām valstīm, tad te Eiropas Savienībai vajadzētu runāt vienā balsī. Bet arī tas vēl nav panākts. Un uh, mums nevajadzētu uh, sagatavot, tā teikt, vienreizējo deklarāciju. Nē, mums visu laiku jārīkojas kopsaperīgi. Mums ir jāpanāk arī vienota nostāja par slānekļa gāzi, jāpanāk arī harmonizētāka politika attiecībā uz atjaunojumiem energoresursiem. Liels paldies! Tagad uh, došu vārdu Kosovas uh, parlamenta ekonomikas komitejas vicepriekšsēdātājiem. Ehm, cara signora Sartori, io voglio ringraziare i... Sartori kundze, Kosovas uh, parlamenta vārdā es gribētu pateikties uh, jums par ielūgumu uz šo pasākumu. Lieliski, ka mums ir šī iespēja piedalīties eh, diskusijās. Es gribētu pastāstīt par izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskarāmies Kosovā šajā jomā. Mēs ar lielu prieku dzirdējām tagad izklāstus par vienoto enerģētikas tirgu, uh, Um, liels prieks, ka jūs pieminējāt arī Rietumu Balkānu valstis, kā nākotnes locekles vienotajā tirgū. Mums ir daudz uh, problēmu un enerģētika ir viena no sarežģītajām jomām. Enerģijas transmisija, enerģijas ražošana, starpsavienojumi. Visas šīs jomas ir izaicinājumi, bet ir arī progress. Mēs esam privatizējuši uh, energosadales sistēmu. Kaut gan arī tas uh, nav nācies viegli. Mēs sagaidām, kā drīz mēs varēsim uh, ātrāk virzīties uz kopējo enerģētikas tirgu. Kas attiecās uz Eiropas Savienības likumdošanu, gribu teikt, ka mūsu parlamentā katrs likumprojekts tiek pārbaudīts, vai tas atbilst aki komunitēru Un domāju, ka vajadzētu vēl labāk sadarboties ar jums, lai nākotnē nerastos vēl kaut kādas problēmas, jāatvieglo Kosovas ceļš uz vienotā uh, enerģētikas tirgus dalību. Labi, mans laiks ir beidzies. Lielas paldies jums! Paldies, eh, paldies arī par laika ievērošanu. Tagad Pilārdēl Kastīju kundze, Eiropas parlaments. Lielas paldies priekšsādātāji. Paldies visiem eh, runātājiem, jo īpaši Lietuvas prezidentūras pārstāvjiem. Es gribētu uzdot jautājumu ģenerāldirektora kungam. Proti, šis jautājums ir saistīts ar to faktu, kā Eiropas komisija plāno sagatavot paziņojumu par enerģētikas politikas mērķiem un klimata pārmaiņu Uh, mērķiem. Ja es nemaldos, šis paziņojums uh, tiks publiskots janvārī. Tā ir baltā grāmata, vai ne? Un es gribēju jautāt Love kungam, kādi ir enerģētikas mērķi uh, klimata pārmaiņu mazināšanas kontekstā? Vai jūs nevarētu jau tagad mums kaut ko par to paziņot, jo tas noteikti ietekmēs arī energoavotu izmantošanas iespējas. Lielas paldies, Pilāra! Tagad uh, vārds kolēģim Jonīsusam Dēminītisam. Viņš ir tirzniecības komitejas uh, loceklis Grieķijā. Liels paldies, eh, godātie deputāti! Eiropas enerģētikas politika pašlaik saskarās ar nopietniem izaicinājumiem. Un tas ir tāpēc, ka ļoti grūti nodrošināt piekļuvi drošiem energoavotiem eh, un piedāvāt patērētājiem lēto enerģiju. Tāpat mums jārūpējas par CO2 emisiju mazināšanu un par to, lai enerģija būtu vidē draudzīga. Eiropas Savienība cenšas arī mazināt savu atkarību no tradicionālajiem energoavotiem, piemēram, no oglēm. Mums ir noteikts 2014. gads kā termiņš, kad jāpilnveido iekšējas enerģētikas tirgus, un 2015. gadā Uh, mums uh, jāizbeidz dalību valstu enerģētiskā izolācija. Tāpat ir arī konkrētie klimata pārmaiņu mērķi. Mēs Grieķijā uh, esam ļoti ieinteresēti aizsargāt patērētājus, bet te pašā laikā jāaizsargā arī vide. Un jāparūpējas arī par to, lai enerģijas cenas būtu piemērotas. Grieķijas prezidentūra nākamajā pusgadā darīs visu, lai sasniegtu 2020. gada e, mērķus un lai pilnveidot to politisko satvaru enerģētikas jomā ņemot vērā 2030. gada mērķus. Mums ir jāparūpējas par uh, Uh, to, lai enerģijas cenas būtu pietiekoši zemas un lai energoapgāde būtu droša mūsu patērētājiem. Tie ir galvenie enerģētikas politikas mērķi, un mēs darīsim visu, lai enerģētikas politika veicinātu ekonomikas attīstību. Tāpat uh, jāparūpējas par to, lai nacionālie enerģētikas tirgi paliktu konkurētspējīgi. Uh, tādajādi aizsargājot mūsu patērētājus un aizsargājot arī rūpniecību. Paldies, saka priekšstādātāji. Un tagad Per Rune Eriksons no Norvēģijas parlamenta. Liels paldies! Labi funkcionējušais tirgus būs atkarīgs no starpsavienojumiem un labas infrastruktūras. Ziemeļu valstīs mums ir integrēts uh, elektrības tirgus, un mums ir vairāki starpsavienojumi starp valstīm, un tas ļauj mums uh, izveidot arī vienoto certifikātu tirgu atjaunojamiem energoavotiem starp Norvēģiju un Zviedriju. Tas veicina energoresursu, atjaunīgo energoresursu labāku izmantošanu. Mēs esam pārliecināti, ka starpsavienojumi ir pareizs ceļš uz tirgus integrāciju, bet jāparūpējas arī par jaudas mehānismiem, par to, lai tie nekropļotu tirgu un neliektu mums izveidot starpsavienojumus. Norvēģija kā enerģijas ražotājs var uh, ar dabas gāzes piegādēm un uh, hidroelektrostacijām uh, uh, izlīdzināt tos iespējamos nelīdzsvarus, kas rodas atjaunīgo energoresursu tirgū, bet vajadzīgs, protams, arī pieprasījums, lai kapacitāte paliktu vienmērīga. Mums jāparūpējas par to, lai mūsu starpsavienojumu projekti uh, ar Lielbritāniju un Vāciju uh, netiktu apdraudēti. Un uh, uh, te jāpanāk, lai jaudas mehānismi nekropļotu starp savienojumus. Paldies! Vittorio Prodi lūdzu no Eiropas parlamenta. Liels paldies! Paldies priekšsēdātāji! Visu pirms es gribētu uzsvērt ka enerģētikas uh, uh, svarīgākā dimensija ir Eiropas dimensija. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgas investīcijas jaunajās tehnoloģijās. Mums jāuzlabo energo piegādes un energo transportēšanas uh, efektivitāte, elektrības piegādas līnijas ir jāmodernizē, jo tieši um, enerģijas padeve ir tas izšķirošais aspekts, kas ļaus mums efektīvāk izmantot uh, elektrību kā papildus elementu, izlīdzinot, piemēram, vēja enerģijas uh, padevi. Tas ir Eiropas infrastruktūras elements, kas mums ir nepieciešams, un mums infrastruktūra ir jāizteno tik ātri, cik vien iespējams. Mēs varam izveidot uh, atjaunīgo um, energoavotu izmantošanas sistēmu. Piemēram, varam izmantot biomasas enerģiju Bet te pašā laikā mums uh, arī jācīnās uh, pret klimata pārmaiņām. Tā kā mēs redzam, ka tas skar gan energoapgādi, gan patērētāju intereses. Paldies! Un tagad Bihāca Beski kungs. Viņš ir enerģētikas un dabas resursu komitejas uh, deputāts Turcijas parlamentā. Türk parlamentosu olarak sizleri saygıyla selamlıyorum. Paldies! Es gribētu jūs sveikt Turcijas parlamenta vārdā. Es centīšos arī izteikties nepārāk ātri. Priekšstādājas kundze. Enerģijas patēriņš un integrētais Eiropas tirgus ir ļoti svarīgi temati arī Turcijai. Jūs tagad runājat par um, iekšējo enerģijas tirgu un drošu energoapgādi par pieņemamām cenām. Domāju, ka Turcija būtu ļoti svarīgs partneris Eiropas Savienībai šajā ceļā. Eiropas eh, Savienība nav uh, reģions, kas būtu apveltīts ar uh, uh, lieliem energoresursiem. Tie ir atrodami Āzijā, Kaspijas jūras reģionā un arī tuvajos austrumos. Turcija ir tranzīta valsts. Turcija ir tilts starp enerģijas ražotājiem un Eiropas Savienību, kas ir liels enerģijas patērētājs Mēs esam uh, jūsu tuvākais kaimiņš enerģijas padeves ķēdē. Pēdējā desmitgadē mēs piedzīvojām, ka enerģijas uh, patēriņš arī Turcijā palielinājies uh, gandrīz divas reizes. Uh, Eh, bet eh, svarīga arī energoefektivitāte, un tāpēc mūsu enerģētikas politikas mērķis ir efektīvi izmantot eh, mums pieejamo enerģiju. Šodien mūsu tikšanās reizē piedalās ļoti svarīgas personības enerģētikas politikā. Kā jūs zināt, Turcija ir kandidāta valsts Tāpēc atgādināšu, ka būtu ļoti svarīgi atsākt sarunas arī par enerģētikas sadaļu pievienošanās sarunās. Jūs cenšaties panākt integrāciju un uh, būtu tikai saprātīgi novērst barjeras, kas attiecās uz Turciju. Paldies, un tagad došu vārdu Rozmundai Kopai no Lordu Valāts no Zivsaimniecības un enerģijas komitejas. Labrīt, paldies! Šodien Lordu palāta izveidoja komiteju, to es vadīju, un tika publicēts ziņojums par Eiropas Savienības uh, enerģijas tirgu, un tas, zinām, nosaukums bija Neviena valsts nav enerģijas sala. Uh, un es ļoti priecīgi redzēt, ka mūsu ziņojumus, secinājumus pauda arī šī rīta runātāji, jo īpaši uzsvarot uh, savstarpējās, uh, uzsvarot savienojumu nozīmību un iekšējā tirgus nozīmību. Bet mēs būtisku uzsvars ziņojumā likām uz investīcijām. Norādījām, ka būs nepieciešams investēt vienu triljonu eiro Eiropas Savienības enerģijas, enerģijas jomā līdz 2020. gadam. Un esam Londonā tikāmies un runājām ar investoriem par to. Labā ziņas ir tādas, ka līdzekļi visā pasaulē ir pieejami. Sliktās ziņas ir tādas, ka investorus attur uh, uh, likumdošanas neskaidrības gan dalību valstu, gan Eiropas Savienības līmenī. Atslēgas vārdi ir stabilitāte un cenu un piegāžu drošība un arī līdzsvars ir nepieciešams pieņemt tādus lēmumus, kuri ir izcinātu no sākuma īstermiņa problēmas, un šie lēmumi vēlāk būs jāpārbalansē. Diemžēl rodās nekonsekvence un neskaidrība, kas attur investorus. Piemēram, 2020, 2020. gada enerģijas mērķi bija eh, acīm redzami veiksmīgi veicinot investīcijas. Pašlaik gan investoru pārliecība tiek uh, negatīvi ietekmēta, un mēs uzskatām, ka ir nepieciešams noteikt arī tālākus enerģijas mērķus. Un mums beidzot, nobeigumā gribētu teikt, ka vajadzētu likt lielāku uzsvaru uz vietēji izplatītas, izplatīto enerģiju un tad arī uz patērētāju patērēto enerģiju. Paldies! Paldies, un tagad došu uh, vārdu kolēģim Guvēš kungam. Paldies, priekšsādātāji! kad komisija aizsāka iekšējā tirgus priekšlikuma tika solīts, ka cenas samazināsies. Mēs pavisam labi zinām, ka tas īsti tā nenotika. Un tagad mums tiek solīts, kad vienotais tirgus tiks pabeigts, tad cenas būs zemākas. Tas gluži vienkārši nav taisnība. Vienkārši iemeslu dēļ. Pirmkārt, uh, konkurence ir lieli uzņēmumi nacionālajos tirkos. Otrs iemesls - patērētāji. Lielākā daļa no, lielākā daļa no patērētājiem nav nekādu uh, uh, tātad izvēles iespēju, uh, stājoties pretī pret uh, lielajiem uzņēmumiem. Eiropas Savienībā mēs novē, novēršamies no uh, atomenerģijas, no slānekļa gāzes, mums ir bažas par biodegvielām un tā tālāk un tā tālāk. Bet galvenais uh, iemesls ir tāds, ka enerģijas tirgus nav tāds tirgus kā citi tirgi. Deviņas desmitaļas no pasaules enerģijas uh, tiek pārdotas caur uzņēmumiem, kuri ir valsts kontrolē, un deviņas desmitaļas no noslēgtajiem līgumiem ir līgumi starp valstīm un tas, kas notiek akciju tirgos, ir tīras spekulācijas. Katrs uh, tankuņis tiek pārsniegts dučiem reižu, pirms tiek nonākts pie kāda gala rezultāta. Nepastāv liberāls tirgus. Ir tirgus, kurā dominē uh, atsevišķas kompānijas. Mēs jau varam privatizēt visu, ko vēlamies Eiropas Savienībā, bet mēs nepanāksim labākus nosacījumus mūsu patērētājiem. Un mūsu sabiedrības problēma tagad ir tāda, ka mums ir uh, aizvien lielāks enerģijas uh, uh, kopums, un mums tas ir jāsubsidē, lai mēs nodrošinātu tādu dzīvot spēju. Un, tiemžēl, man piešķirtajā runāšanas laikā vēl detalizētāk izteikties nevarēju. Paldies! Paldies, un tagad vārds Māriešam Prūneram. Austrijas parlamenta federālās padomas loceklis. Paldies priekšsēdētās kundze, godātie kolēģi. Paldies par ļoti interesantiem prezentācijām un uh, Lietuvas prezidentūrai par iniciatīvu. Trīs piezīmes no manas puses. Piekrītu tam, ka ilgtermiņā mēs uh, no subsīdijām atteiksimies, jo katra subsīdijas mērķim jābūt um, tirgus uh, darba spējas veicināšana. Tā tas ir, bet agrāk mm, gadījumā ar oglēm uh, un atomenerģiju notika citādi, uh, tika subsidēts uh, pavisam kas cits, un mums tas jāizbeidz, lai panāktu šo pāreju uz uh, elektro, uz enerģijas, enerģētikas iekšējo tirgu. Nākamais infrastruktūra. Jā, augstsprieguma tīkli tīpaši mums tagad ļoti vajadzīgi, eh, lai panāktu to pašu pavērsienu enerģētikas politikā, jo strāva ir jātransportē, izmantojot augstsprieguma līnijas, arī Alpos eh, piemēram, eh, šādi var uzlabot eh, uzglabāšanu un akumulāciju. Tā tad šie tīkli ir ļoti nepieciešami un arī investīcijas ir vajadzīgas. Atsevišķās dalībvalstīs jau gadu desmitiem eh, tiek strīdēts pār 380 kilovatu tīkliem, vai tādi ir nepieciešami vai nē. Šeit jāizveido skaidri Eiropas noteikumi. Un nākamais mm, punkts skar atsaistīšanu. Protams, ražošana no tīkliem ir jāatdala, tas ir skaidrs no vienas puses. Mm, bet no otras puses mm, mēs visus uzņēmumus skatām vienādi lielus un mazus. Un uh, praksē uh, tas var nozīmēt ko pilnīgi absurdu. Proti var palielināt birokrātiju atsevišķiem uzņēmumiem, tā kā šeit būtu jāizvēlas diferencētāka pieeja. Paldies! Grāce, la parola ora. Lielas paldies! Un tagad vārds Pālo Markus Maskareņu kungam, Spānijas parlamenta loceklim. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs pilnī, es pilnībā piekrītu um, visiem noteiktajiem mērķiem attiecībā uz iekšējo enerģijas tirgu. Tas ir absolūti uh, nepieciešams enerģijas drošības nodrošināšanai, cēnu samazināšanai un vides aizsardzībai. Es gribēju atsaukties uz Būzaka kunga teikto par Eiropas reindustrializāciju. Kā jau Būzaka kungs pavisam pareizi norādīja, tad mums ir jāsamazina enerģijas cenas līdz zemākam iespējamam līmenim, un lai to mēs spētu panākt, mums pilnīgi noteikti ir jāuzlabo savienojumi, tīkli, ir jāīsteno šie vispārējo interešu projekti, kas tika minēti. Nevarauči, kung, mēs um, esam nobežījušies par to, vai visi mērķi tiks sasniegt, piemēram, ši, vai šis tiks sasniegt šis 10% mērķis, ir nepieciešams lielāks finansējums no Eiropas Savienības puses, lai varētu tiešām uh, izbēgt šīs enerģijas salas, lai tās tiktu iesaistītas kopējā sistēmā. Ir ļoti svarīgi, lai mēs skaidri definētu un noteiktu tos faktorus, kas ietekmē enerģijas cenu. Enerģijas cena ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu Eiropas konkurētspēju, lai nodrošinātu Eiropas uh, enerģijas nozares uh, konkurētspēju. Ja palūkojamies uz cenu struktūru uh, šajā nozarē, uh, pastāv uh, tāds finansējuma izmaksas. Ne visi uzņēmumi saņem vienlīdzīgu atbalstu un arī uh, elektrības uh, izmaksas ir ļoti svarīgs faktors. Mums šie uh, līmeņi ir jāizlīdzina visā Eiropā. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Romans Džordans kungai Eiro, kundzei Eiropas parlamenta loceklēm. Paldies! Vēlos silti sveikt mūsu kolēģis no valstu parlamentiem. Uh, Un es vēlējos uzdot konkrētu jautājumu. Kā jūs saskatāt, kā būtu iespējama tālāk iekšējā tirgus attīstība? Nu, pat ir tikusi paziņot ceturtā liberalizācijas pakotne, jo trešā nebija pietiekama, un ar katru šāda veida pakotni mēs runājam par daļēju kompetenci pārnes Eiropas līmenī. Mēs esam runājuši par subsīdijām, kuras pakāpeniski vajadzētu izbeigt. Uh, Bet es gribētu zināt, vai mūsu kolēģi no valstu parlamentiem piekrīt tam, ka mums būs nepieciešami harmonizēti tāki Eiropas Savienības noteikumi subsīdijām atjaunīgās enerģijas jomā. Mēs visi piekrītam atjaunojumās enerģijas <clears throat> daļas palielināšanas nepieciešamībai. Uh, Bet ir jārunā, bet ir jautājums arī par uzglabāšanas kapacitāti. Vai arī jūs uzskatāt, ka vajadzētu arī šajā jomā izveidot kopīgu Eiropas Savienības tirgu tā vietā, lai mums būtu 27 da, uh, atšķirīgi uh, tirgi? Es gribētu arī zināt, um, uh, ko mums tagad darīt ar ats, at, dažādiem enerģijas avotiem. Pašlaik mums ir pilnīga viedokļa atšķirība, teiksim, starp Vāciju un apvienoto karalisti ātomenerģijas jomā. Vācijas pieņemtais lēmums radā arī tehniskas problēmas. Tas ir, tā ir viena manu jautājumu daļa. Otra jautājumu daļa attiecas uz enerģijas politiku līdz 2030. gadam. Lova kungs jau prezentēja šo ideju šodien, bet es gribētu zināt, ko uh, ko jūs, Nacionālā parlamenta pārstāvi, domājat par politikām līdz 2030. gadam? Ko jūs domājat par politikām, <clears throat> kas tika izstrādāts līdz 2020. gadam, kas tika darīts pareizi, kur ir nepieciešami kādi uzlabojumi? Es arī labprāt dzirdētu jūsu viedokli par tirgus mehānismiem, šajā jomā jūsu viedokli par ETS sēmu. Uh, un gribētu zināt, vai jūs uzskatāt, ka līdz 2030. gadam mums ir jānosaka trīs mērķi, proti uh, siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšana, atjaunīgo energoresursu mērķis un efektīvāks enerģijas izmantošanas mērķis. Paldies! Paldies, Romāna, un tagad došu vārdu Stanislava Ivana kungam, kas ir Polijas parlamenta ekonomikas komitejas loceklis. Paldies, priekšsādātāji! Polijas mērķi atbilst arī Eiropas Savienības mērķiem. Tie ir konkurence, piegāžu drošums un ilgspējīga izaugsme. Tie ir trīs mērķi. Kā Buzeka kungs norādīja, tad ir uh, svarīgi nodrošināt konkurētspējīgu tirgu. Arī mēs tam piekrītam. Un te izzīmējās uh, vairākas dimensijas - savstarpējie savienojumi, jo īpaši runājot par centrālo un austrumu Eiropu, tāpat arī ir jāpaātrina infrastruktūras attīstība. Un tas attiecas arī uz uh, viedajiem tīkliem. Mums ir jākoncentrē mūsu rīcība, ir jāizmanto vietējā kapacitāte Eiropas Savienībā. Un tas ir uh, skaidrs energopiegāžu drošības jautājums. Polija, tāpat kā arī citas Eiropas Savienības dalību valsts, uh, tā ir pilnīga brīvība savā, savu energoresursu izvēlē. Mēs turpināsim izmantot dažādus enerģijas resursus, bet, nu, paredzams, ka tuvākajās dienās ogles paliks vissvarīgākais enerģijas resurs, bet tajā pašā laikā tiek ņemti vērā arī atjaunīgie energoresursi. Paredzam, ka izmantosim vairāk dabas gāzes, jo tiek paredzēts jauna termināļa atvēršana. Polijā, arī piegādes no Kirkas Horvātijā. Un tas, tie, tie būs mūsu alternatīvie gāzes piegāžu avoti. Tātad um, energo uh, resursu dažādība tiks nodrošināšana. Uh, bet tie, protams, būs mūsu uzņēmumi, kuri pieņems galējos lēmumus, ņemot vērā arī ekonomiskos apsvērumus. Tātad mums ir jānodrošina, ka mums, ka mūsu darba centrā ir patērētāji. Daži no atjaunīgiem enerģijas avotiem ļoti ātri attīstās un tiek lēsts, ka līdz 2020. gadam ka šie atjaunīgie energoresursi būs jau pietiekami konkurētspējīgi. Uh, Tādēļ mēs ļoti labi saprotam uh, nepieciešamību izbeigt subsīdijas uh, šiem energo uh, avotiem, jo citādāk tiks radīta konkurences kropļošana. Un tā Un, un ja tiks kropļu, ja notiek konkurences skropļošana, tas nekādā veidā neveicina tirgus konkurēt spēju. Runājot par klimata politikām pēc 2030. gada. Tātad šīs Eiropas Savienības politikas, kas risina klimata un enerģijas jautājums ļoti svarīgas. Arī Polija piekrīt, ka tīras tehnoloģijas ir ļoti svarīgas. Mēs, mēs nemazinām ogļu nozīmību mūsu enerģijas tirgu, tas ir ļoti svarīgs avots uh, Eh, gan Polijā, gan citās Eiropas Savienības valstīs. Paldies! Paldies! Es aicinu runātājus pieturēties pie laika limita tikai tās, ka esam uzklausīt visus runātājus. Ja visi pārs, pārsniegs runāšanas limitu, nebūs iespējas izteikties visiem, kas to vēlas. Un tagad dosim vārdu Kristīnam Tīru kungam, kas ir Rumānijas parlamenta pārstāvis. E, senatului Rumānijai dați. Paldies priekšsēdētājs kundze. E, Rumānijas senāta vārdā vēlos pateikties jums par um, ielūgumu piedalīties e, šajā sanāksmē, kas ir vitāla mm, Eiropas Savienībai. Rumānija arī cenšas sameklēt risinājumus, lai garantētu mūsu enerģētisko neatkarību. Uh, un mēs saskaramies šeit ar, ar izaicinājumiem, lai mm, nodrošinātu apgādi ar dabas gāzi. Tas ir viens izaicinājums, un otrais ir tas, ka mums ir milzīgs potenciāls lai ražotu eh, enerģiju no atjaunojumiem energoavotiem. Es konkrēti runāju par eh, hidroelektrostacijām. Un šeit man būtu jautājumi ģenerāldirektora kungam visu pirms. Kādā stadijā ir eh, elektroenerģijas cenu regula? vai tur jau ir iestrādāta enerģija, kas saņemta no atjaunojumiem energoresursiem, un kāds progress ir panākts pie slānekļa gāzes eh, izmantošanas dalību valstīs, vai attiecīga analīze jau ir veikta. Paldies eh, tagad Andres Barija kundze no Eiropas parlamenta. Paldies eh, priekšsēdētājs kundze. Uh, Es uh, vēlos pateikties par diskusijas organizēšanu. Diskusija man šķiet ļoti svarīga un ir vērts to padziļināt. Pārstāvis no komisijas teica, ka subsīdijas ir kaut kas, kas sagroza tirgu. Un to es nevaru atbalstīt. Vai jūs varētu pieminēt eh, tos gadījumus, tos pārkāpumus, kas tiek skatīti šobrīd tiesā? Tas pirmais jautājums. Tad eh, kāds laika grafiks komisijai prātā, lai pilnveidotu enerģētikas tirgu un kādu lomu šeit spēlēs atjaunojami energoresursi? Es zinu, kopā to domā parlaments, bet kopā to domā komisija. Cik tālu jāiesaista atjaunojamie energoresursi šajā tirgu? Paldies. Un tagad došu vārdu mūsu iepriekšējiem kolēģim. Tagad viņš vada ekonomikas komiteju Slovākijas parlamentā. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Es aizmirsu sakronētājs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, par doto vārdu. Vispirms eh, vēlos pateikties komisijai un parlamentam eh, par to, ka veiksmīgi ir pabeigts eh, šis uh, projekts, šī iniciatīva, lai izbeigtu šo enerģētisko izolētību. Jūs atceraties gāzes krīzi 2008.9. gadā, kad uh, gāzes uh, padeve no Krievis tika apturēta mm, uz atsevišķām Eiropas valstīm. Un tagad uh, tiešām jāpadomā par starpsavienojumiem elektroenerģijas un gāzes tīklos, lai izvarītos no šādām situācijām turpmāk. Es ļoti atbalstu šos kopīgo interešu projektus. Slovākijai te ir vairāki, kur tā piedalās, lai eh, apvienotu gāzes cauru vadus ar Ungāru un Poliju. Ne tikai attiecībā uz gāzi ir šie projekti, arī attiecībā uz elektroenerģiju. Tā kā ļoti labi, ka mums ir šie projekti un ka komisija piedalās šajā darbā, harmonizācijas darbā. Uh, enerģētikas tirgū. Rēģēšu arī uz to, ko teica Romana Džordana. Tika uzdots jautājums par nacionālo subsīdiju noteikumu harmonizāciju attiecībā uz dažādiem degvielas veidiem un atjaunojamajiem energoresursiem. Ir pienācis laiks harmonizēt noteikumus šeit, jo uh, Nacionālajie regulatori bieži nerīkojas tā, kā, tiem, kā viņiem būtu jārīkojas. Es vēlētos mazināt regulēšanu no vienas puses, bet no otras uh, vēlamies uh, nodrošināt šo operatoru neatkarību, lai uh, cenu noteikšana notiktu caurskatāmā veidā. Vēlamies palīdzēt uzņēmumiem izkļūt no šīs krīzes. Paldies! Un tagad Lina Balsas kungs. kas vada Eiropas lietu komiteju Lietuvas parlamentā. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Enerģētikas tirgus efektivitāte Eiropā atkarīga vienīgi no uh, tā, cik ātri komisija pieņem lēmumus par investīcijām, vai tā tad investēt fosilijā kurināmajā, vai progresīvajos atjaunīgajos energoresursos. Es vēlos atspēkot šo mītu par to, ka visi tik ļoti uh, atbalsta, kas sniedz milzīgu atbalstu atjaunīgiem energoresursiem. Tikai uh, saules un vēja enerģija saņem atbalstu. To uzskata par konkurētspējīgu. Piemērs tam ir Danija īstenotā politika. Uh, Bet tāpat laikā 50 gadu laikā tiek atbalstīta arī atomenerģija. Bet šķiet, ka tikai atjaunīgie energoresursi ļaus mums panākt enerģētisko neatkarību. Ļaujiet mūsu cilvēkiem, mūsu pilsoņiem lemt, ko viņi vēlas. Mums Lietuvā tiks noturēts referendums par atomenerģijas neizmantošanu. Es ceru, ka jauna atomelektrostācija netiks uzbūvēta. Uh, savas eh, mikro eh, elektroenerģijas projektus, eh, lai katrai mājasāmniecībai būtu tāda mikro ražošana, enerģijas ražošana. Es vēlos aicināt projektu, atbalstīt projektu par enerģijas uzglabāšanu mājasēmniecībās, uh, un arī viedie tīkli mums nepieciešami. Šādi tiks uzlabota starp savienojamība. Jāvēršas pret lobbyiem, kas ir ļoti efektīvi runājot par, kur, par fosilo kurnamo vai slānekļa gāzi. Mums jāsaprot, ka šie uzņēmumi uzskata ka nevajadzētu izmantot atjaunīgos resursus, jo tie ir lēti un efektīvi, un mums tam ir jāprētos. Paldies, Žanluka Dela Martī, tagad, um, kas piedalās uh, ekonomisko aktivitāšu tirzniecības turisma komitejas darbā Itālijas parlamentā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs runājam par lietām, kas arī manai valstī ir ļoti svarīgas. Vienotais enerģētikas tirgus Itālijai arī šis projekts ir vitāli svarīgs, īpaši ņemot vērā ekonomikas krīzi. Mums tiešām nepieciešams uzlabot konkurētspēju nacionālā un Eiropas līmenī. Īpaši man interesē infrastruktūra, noteikumi un starp savienojumi. Te ir jāuzdod ļoti svarīgs jautājums par reģionālo kapacitāti. Ir reģioni, kas ļoti daudz ko var piedāvāt atjaunīgo resursu ziņā, tie ir citi reģioni, kā mans reģions, kur ar gāzi tiek uh, elektroenerģija saražota, tā kā te ir dažādi varianti. Tad uh, piegāde. Mēs teicām, dienvidu koridors ir ļoti svarīgs, bet ir jāizmanto rezerves, uh, kas, teiksim, ir arī uh, vidusjūras austrumu daļā. Tad noteikumi trešā enerģētikas pakotne ir ātri jāīsteno un jāuzlabo piekļuve nacionāliem tirgiem. Uh, Tas ir obligāts priekšnosacījums, lai pilnveidotu iekšējo tirgu, lai tās būtu konkurētspējīgs un lai visiem tiktu nodrošināti vienādi darba apstākļi. Pēdējais apsvērums. Mērķi noteikti ir definēti. Komisijai ir izstrādāti mērķi līdz 2030. gadam. Un tagad mums jāskatās, uh, kā īstenot šos mērķus, ne, neradot uh, nevienlīdzības. Es vēlētos atbalstīt uh, ceļu uz labāku vienoto enerģētikas tirgu. Paldies! Uh, nākamais izteiksies Horvātijas parlamenta ekonomikas komitejas pārstāvis. Paldies, um, priekšsēdētājs kundze. Paldies par pūliņam, organizējot šo pasākumu. Paldies arī par to, kas tiek darīts, lai eh, pēc iespējas ātrāk īstenotu trešo enerģetikas pakotni. Lietuvas prezidentūra īpaši daudz ir izdarījusi eh, šajā jomā. Daudz, kas jau izskanēja, mūsu paneļa eksperti uzskata, ka ka infrastruktūra nepieciešama, lai panāktu šo enerģētisko revolūciju Eiropā. Infrastruktūra ir vislielākais izaicinājums pagaidām. Kā teica Buzeka kungs, šī infrastruktūra palīdzēs arī atjaunot ekonomiku, tātad veicinās ekonomikas izaugsmi. Protams, lai to panāktu, nepieciešami skaidri noteikumi. Uh, Uh, pārvades un sadales tīkliem Eiropas līmenī. Un mēs te domājam ne tikai par uh, Eiropas Savienības valstīm, bet arī par Rietumu Balkānu valstīm un Austrumu uh, kaimiņiem. Taču, tāpēc man prieks atgādināt, ka šodien Bakū notiek sanāksme, uh, kuras ietvaros tiek apstiprināts Dienvidu koridora projekts un tiek uh, noteiktas, uh, tiek apstiprināta gāzes piegāde uz Eiropas Savienību. Tātad ar šo projektu tiks izmantoti arī šādienīs um, atradnes resursi, un tas noteikti palīdzēs īstenot mūsu kopīgos mērķus. Paldies, eh, tagad gripā eh, kungs, eh, kas pārstāv Itālijas parlamentu. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties par uh, ielūgumu uz šo sanāksmi. Uh, un par diskusijas organizēšanu. Protams, tēmas ir ļoti svarīgas un mums ir jāizanalizē situācija. Tieši to mēs darām. Es gribētu vispirms pievērsties uh, pārmērīgai ražošanas jaudai. Šī problēma pastāv ne tikai pie mums, bet arī citās valstīs. Mēs gribētu zināt, kā dalību valstis šo problēmu risina. Uh, Ir uh, brīži, kad mēs ražojam daudz vairāk nekā varam patērēt, un uh, tas nozīmē, ka reizēm visā Eiropā būtībā jāaptur uh, elektrostācijas. Mums vajadzētu parunāt arī par kritērijiem, kas teiks izmantoti, lai noteiktu, kādas elektrostācijas būtu jāslēdz. Tāpat jārunā arī par vides aspektiem. Uh, šo kritēriju starpā. Bet tas svarīgākais būtu nepieļaut diskrimināciju, jo īpaši atjaunīgo energoavotu jomā. Otrais jautājums, ko gribēju pieminēt, ir centralizētā ražošana un sadale. Mēs daudz runājam tagad par viedajiem tīkliem. Tiek runāts arī par to, ka mažā, mazās elektrostācijas uh, ir sadalītas visā teritorijā un ražo enerģiju, bet kā tad uh, šis princips ir savienojams ar viedo tīklu ideju, kas vairāk ir temēta uz lielajām elektrostācijām? Kā tad ir? Vai uh, šis, šie viedie tīkli vispār jau pastāv, vai tā ir tikai ideja, kas vēl jāattīsta? Domāju, ka ir nepieciešama zināma centralizācija attiecībā uz ražošanu, bet patēriņš taču ir uh, vietējā līmenī. Un es domāju, ka mums te jāatrod piemērots risinājums. Paldies, saka priekšsādātāji. Un uh, tagad uh, Kosovas pārstāvis lūdzu. Paldies uh, priekšsādātāji. Mums ir ļoti, ļoti svarīgi uh, padalīties ar uh, informāciju ar jums. Mēs neesam vēl Eiropas Savienības dalība valsts, bet Kosova pievērš īpašu uzmanību uh, brīvā enerģētikas tirgus izveidei. Ir veikti vairāki pasākumi lai izveidotu likumdošanas satvaru, lai pārstruktūrētu enerģētiku, attīstītu enerģētikas projektus un atbalstītu reģionālās iniciatīvas. Enerģētikas nozares likumdošana tiek uh, atjaunota. Mums jau ir seši jauni likumi par elektrību, par enerģētiku, par regulātora pozīciju, par uh, um, energoefektivitāti un par enerģētikas uzņēmumiem. Tāpat esam pieņēmuši noteikumus un regulējumu par administratīvajām procedūrām, par piemērojamo metodiku. Un ministrija strādā kopā ar valdību un regulātoru darbā pie šiem likumprojektiem. Es gribētu vēl pieminēt, ka mūsu likumdošana ir saskaņota ar Eiropas Savienības otro enerģētikas paketi, kas ir labs pamats elektrības pārstruktūrēšanai. Mēs vēlamies uh, veicināt konkurenci tirgu un risināt arī citas problēmas, kas ir svarīgas nozarei piemēram, eh, drošā energoapgāde, atjaunīgo energoresursu izmantošana un energoefektivitāte. Mēs esam jau arī pieņēmuši noteikumus par uh, tirgus uzbūvi, un mums ir izstrādāta jaunā enerģētikas stratēģija, kas nosaka visas turpmākas darbības. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādātāji, un pēdējais runātājs būs uh, Ikonenkungs, tirsniecības komitejas pārstāvis no Somijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī visiem runātājiem par interesantajām ievadrunām. Es gribētu īpaši pievērsties elektrības tīklu īpašuma attiecībām. Ja pastāv monopols, eh, tad visdārgāk maksā patērētājs. Un mēs zinām, ka eh, situācija nav vēl atrisināta visās valstīs, tāpat arī regulējums bieži vien ir atšķirīgs. Es gribētu jautāt, kā eh, tiek risināta šī problēma, vai, piemēram, arī sadales tīklu īpašuma attiecības ir svarīgas, vai sadalas tīkli var piederēt valstī, vai tie ir privātajās rokās, vai dalībvalstīs sadalas tīkli var piederēt trešo valstu īpašniekiem. Par šo jautājumu vajadzētu diskutēt. Liels paldies, saka priekšsādātāji. Mēs tagad uzklausījām visus, kas vēlējās izteikties šajā diskusijas daļā. Paldies visiem arī par centieniem pieturēties pie atvēlētā runāšanas laika. Un tagad uzklausīsim atbildes Neveroviča kungs. Piecas minūtes. Paldies priekšsādātāji. Es gribētu visu pirms pateikties par šo lielisko iespēju uzklausīt valstu parlamentu deputātu viedokļus. Viss teiktais tikai apstiprina, ka mēs ejam pareizā virzienā integrējot nacionālās sistēmas vienā kopīgajā sistēmā. Paldies jums par uzmundrinošajiem vārdiem. Mēs tiešām vēlamies uzlabot konkurētspēju un uh, piedāvāt vislabākās cenas mūsu patērētājiem un rūpniecībai. Mēs noteikti ņemsim vērā jūsu komentārus turpmākajā darbā, ķēroties klāt pie tā galvenā, pie noteikumu īstenošanas. Jo mums ir pieņems tagad regulējums, bet tas ir jāiedzīvina. Tagad mums ir vajadzīgi konkrēti rezultāti, kā pilnīgi pareizi tika norādīts. Mums ir vajadzīgi konkrēti rezultāti. Tas nozīmē, ka regulējums ir jāizteno. Padomē, mēs tagad apstiprinājām divus enerģētikas ziņojumus. Dalību valstis labi apzinās, cik nopietna ir situācija. Mums atliek vēl gads laika, līdz būs jāpabeidz iekšējā tirgus pilnveide enerģētikas jomā, un esmu pārliecināts, ka dalību valstis izmantos ļoti liederīgi šo atlikušo gadu un iekļausies termiņā. Vēlreiz paldies par ļoti noderīgajām diskusijām. Paldies, ministra kungs. Tagad Buzika kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie kolēģi, mīļie draugi no valstu parlamentiem, paldies jums par jūsu komentāriem. Es gribētu noslēgumā pateikt burtiski dažus vārdus. Iekšējais enerģētikas tirgus Eiropa, Eiropadomē tika izdiskutēts divas reizes. 2011. un 2013. gadā par to runāja valstu un valdību vadītāji. Un uh, Eiropadome ir uzņēmusies uh, saistības uh, tagad uh, izbeigt dalību valstu enerģetisko izolāciju līdz 2015. gadam. Mums jāatcerās šie mērķi. 2015. gads ir ļoti svarīgs termiņš. Mums ir nepieciešams strādāt pāri robežām. Otrais aspekts, kas būtu jāpiemina, ir tirgus, kas būtu draudzīgs patērētājiem. Tas ir svarīgi visiem. Mums visiem taču jādomā par patērētājiem. Uh, vai tie būtu privātpersonas vai uzņēmumi. Tas ir komerciālie patērētāji. Mums jādomā arī par visām iespējām, um, ko dod sadarbība ar IKT. Mums ir vajadzīgi elektroniski risinājumi. Neviens taču nevēlas zaudēt laiku, lai pārbaudītu visu, kas ir saistīts ar tirgu. Mums ir jāpiedāvā atkal telebrokeri patērētājiem, kas varētu sniegt labu padomu, kā labāk enerģiju ražot un izplatīt. Tika runāts arī par uh, harmonizētāku pieju slānekļa gāzei un atjaunīgajiem energoresursiem. Mums ir Lisabonas līgumā pāns, kas nosaka, ka dalību valstis pašas izvēlas, uh, kādu uh, enerģiju, enerģiju izmantot savā valstī, protams, pieturoties pie kopējiem noteikumiem. Balstoties uz uh, līguma normām, var teikt, uh, Ja mēs vēlamies, lai slānekļa gāze būtu pieejama Eiropā, tad mums jārīkojas. Mēs drīkstam to darīt. Tas uzlabos noteikti arī mūsu rūpniecības konkurētspēju. Tad bija vairāki jautājumi par enerģijas sadales tīkliem. Jāsaka, teorētiski eh, nav eh, svarīgi, kam pieder tīkli, vai valstīm, eh, vai privātu uzņēmumiem jo uh, mums ir uh, tik svarīga koncepcija kā atsaistīšana. Un uh, galvenais princips ir brīva piekļuve visiem tīkliem gan Eiropas Savienības, gan trešo valstu uzņēmumiem. Brīva un taisnīga piekļuve. Tas ir pamats princips. Un, uh, protams, jādomā par uh, jaudas eh, kompensācijas mehānismiem, bet valstu līmenī eh, šādus mehānismus izstrādājot, jāpatur prātā arī eh, vienotais tirgus. Un uh, vēl divi ļoti īsi komentāri. Mūsu uh, parlamenta deputāts Gebelza kungs, viņš runāja par enerģētikas cenām. Protams, viena no lielajām problēmām ir naftas indeksācija, ko piemērojam gāzes cenām. Es domāju, ka nākamajā sarunu raundā par ilgtermiņa līgumiem būs jādomā vēlreiz par uh, Uh, šo sasaisti starp gāzi un naftas cenām. Jo mums ir nepieciešams brīvs gāzes tirgus. Un visbeidzot, jāsaka, esmu ļoti priecīgs par Kosovas un Turcijas izteiktajiem viedokļiem par plašāku enerģijas kopienu Mēs vēlētos, lai Turcija būtu ne tikai novērotājs, bet pilnvērtīgs loceklis enerģētikas kopienā. Ir ļoti svarīgi sagatavot stratēģiju nākamajiem desmit gadiem. Stratēģijos, kuras varētu balstīties enerģētikas uh, kopiena. Un es pats jūtos atbildīgs par šīs stratēģijas sagatavošanu. Paldies! Uh, priekšstādājiem Būzekam. Uh, Un tagad uh, došu vārdu Filipam Lovam. Lūdzu, uh, ģenerāla direktora kungs, bet Gebelsa kungs vēlas ko teikt. Jā, uh, viens jautājums. Kur tad ir tas brīvais tirgus, ja, piemēram, tāds kartelis kā OPEX visu nosaka? Tad vai mēs tiešām varam te runāt par brīvo tirgu? Labi, paldies. Lova kungs, jums tagad jāatbild. Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet bija 21, ne 22, vai tagad plus 1, 23 runātāju, un es uh, uzklausu, sadzirdēju daudzus jautājumus, kas tika adresēti man. Es atvainojos, ja nepiefiksēju katra runātāja vārdu, tas bija diezgan sarežģīti. Pirmais, ko gribētu teikt attiecībā uz visiem komentāriem. Šķiet, ka ir tādas kopīgas bažas par to, vai tiks sasniegti kopīgie mērķi, un vai mēs vai mūsu valsts tiešām spējas gūt labumus no šīs labākās integrācijas. Bet ņemot vērā ļoti specifiskās un atšķirīgās situācijas katrā valsts, starp valstīm ar to, ka tiek izmantots dažādu enerģijas avotu apvienojums, ir joprojām daudz aktuālu izaicinājumu. Un tas arī ir jāņem vērā arī to, <clears throat> kāda ir aktuālā tirgus situācija no konkurences viedokļa. Ir nepie, vai ir nepieciešama šāda Eiropas līmeņa politika, lai uh, nodrošinātu labas cenas, ir nepieciešama a, uh, brīva pieeja gan Eiropas, gan ārpus Eiropas a, uh, dalībniekiem, lai varētu nodrošināt godīgu konkurenci. Nevajadzētu um, par zemu novērtēt iespēju um, tālāk attīstīt un izmantot jau Eiropas Savienībā esošos uh, resursus, tā skaitā arī fosilos ku, uh, kurināmos un tā tālāk. Mums klausījām komentus no Rumānijas, no Kosovas, no uh, un citām valstīm. Pas, ir gāzes resursi, kuri mūsuprāt būtu ļoti, būtu izmantojami. Mm. Un otrkārt runājot par slānekļa gāzi, uh, pieņemot to, ka ir tās izmantošanai piemēroti ilgspējīgi noteikumi. Cerams, ka mēs janvārī sagatavosim paziņojumu par slānekļa glāzes izmantošanu. Tas arī ir potenciāls ieguldījums, domājot par ilgspējību. Trešais komentārs par atjaunīgiem resursiem. Atjaunīgie resursi, kā jau tas te norādīts, arī enerģijas ceļa kartē, kas tika saukta pirms diviem gadiem. Un ir skaidrs, ka atjaunīgie resursi būs ļoti būtiska sastāvdaļa mūsu elektrības piegādē. Jo pat šādos uh, scenārijos par atomenerģiju, par oglekļu uzglabāšanu ir vēl joprojām nepieciešami arī atjaunīgie resursi, lai nodrošinātu ambiciozu enerģijas politiku īstenošanu. Ja atjaunīgā resursi uh, tiek iekļauti sistēmā, ir jānodrošina, tie ir konkurētspējīgi arī bez subsīdijām. Arī atomenerģija ir jāpadara konkurētspējīga bez subsīdijām. Tas ir nepieciešams uh, pilnvērtīgai tirgus funkcionēšanai. Mūsu stratēģijas mērķis nav tikai izveidot šo atvērto tirgu. Ir jānodrošina arī tas, ka enerģijas avoti tiek piegādāti uh, konkurētspējīgā veidā, ka atjaunīgie uh, energoresursi tiek piegādāti bez subsīdijām lai atjaunīgos energoresursus var izmantot vietās, kur tie ir vis uh, efektīvākie ja tādās valstīs, piemēram, kā Spānijā, Grieķijā, kur ja, ir spēcīgi vēji vai kur ir uh, daudz saules gaismas. Un tādēļ mums mm, nevajadzētu veikt būtiskus ieguldījumus valstīs un vietās, kur atjaunīgie resursi nav ekonomiski izdevīgi, vai arī kur tie nav pamatoti meteoroloģisko klimatisko apstākļu dēļ. Ir iespējas diversificēt piegādes avotus, un tas ir ļoti svarīgi. Savienojumi ir ārkārtīgi svarīgi arī Kā jau vairāk cilvēki norādīja, tad pastāv riski par tirgus fragmentāciju, ja netiek pavērts durvis arī ne Eiropas Savienības piegādātājiem. No sākuma ir jāidentificē, vai pastāv šādas ģenerēšanas problēmas, pirms tiek izstrādāti kādi kapacitātes mehānismi. Dalība valstis uzdeva jautājums, vai mums nepieciešams subsīdijas uh, atjaunīgiem resursiem tik uzdot jautājumi, vai nepieciešams ir kapacitātes mehānismi. Jūs jau saņēmāt vadlīnijas no komisijas dažiem mēnešiem gan par atjaunīgiem resursiem, gan par kapacitātes mehānismiem. Varbūt radās tāds draudzīgs iespējas, bet komisija nākamā gada vasarā gatavos uh, valsts atbalsta vadlīnijas un uh, uh, varat rēķināties, ka uh, tās būs daudz Uh, stingrākas. Tāpatām uh, kā arī savā iepriekšējā darbā esam norādījuši, ka, piemēram, naftas jomā ir nepieciešama stingrāka rīcība attiecībā uz to, ka um, attiecībā uz tiešiem tirdzniecības pircējiem konkurence tiek atvērta, nevis noslēgta. Es pilnībā varu pievienoties Buzaka kungam, ka Eiropas tiesību aktos nekas netiek runāts par īpašuma tiesībām. Un vissvarīgākais, kas jānodrošina, ir godīgi, lai visi rīkotos godīgi iekšējā tirgū. Ja mēs varētu um, kād, kādā veidā sazināties ar OPEC vai kādā veidā viņus ietekmēt attiecībā uz tirgus piekļuvi, uh, ja mums būtu nepieciešamie pierādījumi, lai varētu rīkoties efektīvā veidā. Jūs jau ļoti labi apzināties, kāda ir politiskā un ekonomiskā pašreizējā situācija attiecībā uz OPEC, bet komisija <clears throat> uh, iz, uh, izmeklēja gāzes piegādāšanu, piegādi Eiropā, un mēs nevilcinājāmies vērsties tiesā pret Uh, lielajiem uh, tirgus spēlētājiem, kuri ir darbojušies Eiropas iekšējā tirgū tādā veidā, kas uh, neatbilst cenu samazināšanas principam. Es neesmu redzējis nekādu oficiālu paziņojumu par to, ka cenas samazināsies tirgus liberalizācijas rezultātā. Uh, Man, par, man tam nav nekādu pierādījumu, ir tiešām muļķīgi kaut ko tādu apgalvot. Bet var teikt, ka gāze ir vai nu pa pusē pilna vai pa pusē tukša, jo elektrības eh, cenas Eiropā ir tikai pieaugušas uh, uz pusi mazāk nekā importa izmaksas, elektrības importa izmaksas. Uh, nākamā gada sākumā būs ziņojumi par cenām un par izmaksām. Es piekrītu, ka ir ļoti daudz iespēju tālākam progresam, ja runājam par uh, mazumtirdzniecības tirgiem. Vairāki runātāji uzsvēra to, ka ir jāatver izplatīšanas sadals sistēmas un ka vajadzētu koncentrēties uz decentralizētām enerģijas formām. Uh, tas tikai veicinās jaunu konkurentu uh, ienākšanu tirgu. Ir daudz iespēju progresam, un tikai tā iemesla dēļ, ka mēs nesam panākuši visu iecerēto uh, līdz šim brīdim, nenozīmē, ka mums vajadzētu padoties tagad. Paldies! Paldies Lava kungam! Jūs izteicāties nedaudz ilgāk nekā bijām paredzējuši, bet es nekas tagad vārds Buzaka kungam. Paldies priekšsādātāji. Paldies arī eh, visiem runātājiem par ļoti svarīgajiem jautājumiem. Mūsu tiesību aktos nekas nav runāts par īpašumtiesībām, bet ir runāts par īpašumtiesību atsaistīšanu. Par to ir runāts daudz. Tas ir ļoti svarīgs jēdziens, lai atvērtu tirgu. Lavakungs ir jāstās uz nacionālajiem apstākļiem tiesību, vai tiesību akti piešķir tādu elastīgumu attiecībā uz īpašumu tiesību atsaistīšanu. Um, tad, tad varam nonākt pie ļoti plašas birokrātijas, jā, tad pārāk cieši pievēršamies īpašumu tiesību atsaistīšanai. Jā, bet bez šīs atsaistīšanas mēs nespēsim nodrošināt uh, brīvu un atvērtu tirgu ar uh, Uh, konkurenci. Bet ir skaidrs, ka mūsu tirgu ir jāizbeidz jau kādi monopoli. Ir ļoti sarežģīta situācija ar OPEC valstīm, zinām to ļoti labi. Bet zinām, ka šī slānekļa naftas sakarunātājs varētu būt ļoti liederīgs risinājums šajā jomā. Ja nākamajos 10, 20 gados mēs piedzīvosim lielas ā, atšķirības naftas cenās mūsu tirgū, uh, pat ja ir tik spēcīgs monopols. Un vēl gribu papildināt, ka e, pat ja mēs spētu vājināt tādu monopolu kā Gazprom, tam mums būs vajadzīgi vairāk enerģijas piegādātāji, ir, būs jānodrošina uh, um, piemēram, slānekļa gāzes iegūšana, tas būtu būtisks faktors šādu veidu monopolu vājināšanā. Paldies! Jūs arī uzklausījāt dialogu starp komisiju un parlamentu. Viss, kas ir vajadzīgs, ir padoma, lai varētu nodrošināt pilnīgu trialogu. Bet uh, pēdējā punktā padome neizteicās vēlējos teikt paldies visiem dalībniekiem diskusijā. Paldies par jūsu komentāriem. Bija ļoti interesanti un liederīgi dzirdēt eh, arī dalību valstu parlamentu runātājs. Bija ļoti liederīgi, um, manuprāt, mūsu viesiem uzklausīt Eiropas parlamento un komisijas viedokļus. Jūs jau zināt, ka mūsu diskusija šajā pašā telpā turpināsies arī pēcpusdienā sākot no pulksten trījiem, un to vadīs mūsu kolēģis Žemai Taitis kungs. Un mm, šajā daļā mēs koncentrēsimies uz Eiropas enerģijas politiku, ilgtspējīgai izaugsmai un konkurētspējai. Visi galvenie runātāji, kuri piedalījās mūsu diskusijā un kuri uh, uzstājās un arī visi valstu parlamenta pārstāvi, gribu to uzsvērt, tātad parlamenta pārstāvi ir aicināti pievienoties mums pusdienām deputātu restorānā, tas atrodas Altiero Spinelli ēkas pirmajā stāvā. Tātad pusdienas sāksies pēc 15 minūtēm. Gribu teikt, ka Um, pārējiem darbiniekiem ir plašas uh, citas alternatīvas iespējas. Ēdnīcas restorāni atrodami dažādos stāvos, dažādās ēkās. Um, diemžēl man ir jāatvadās no jums, jo es nevarēšu pievienoties jums pēcpusdienā. Mans uh, kolēģis Šamai Taitis kungs, kā jau norādīju, vadīs pēcpusdienas sesiju. Paldies un tiksimies vēlāk!